E, wystarczy. Otwieram posiedzenie. Dāmas un kungi, mūsu sanāksme ir sākusies. Dāmas un kungi, esam sākuši sanāksmi. Kolīgi Jacek. Kolīgi Jācek, please sit down. Jāceka kungs, arī jums jāapsēž savā vietā. <laughs> Eh, pani Gomes chciała zabrać głos. Pani Gomes. Gomešas kundze vēlējās izteikties par uh, reglamentu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos izteikties par procedūru, un vēlējos protestēt pret man vārda izmantojumu tajos grozījumos, ko izniedz Šmanska kungs un Devas kungs. Grozījumā